Darbie kolēģi, labdien! Sāksim ar 17. darbkārtības punktu par Eiropas krasta apsardzi un robežu apsardzi. Kā jūs redzat, Timermans kungs ir pie mums ieradies, eh, sirsnīgi jūs sveicu šeit. Viņš būs šeit klāt, eh, kamēr mēs vēl izskatīsim šos sākotnējos punktus, eh, pirms tiksim līdz Ungārijai, kad viņš uzstāsies par šo jautājumu. Paldies, ka esat ieradies. Darbie kolēģi, Eiropas. Uh, robežu un krasta apsardzes gadījumā mūsu referenti ir Roberta Metzola un došu uzreiz viņai vārdu, lai viņa var izteikties par šo ziņojumu un ziņot par sarunām trialogā. Paldies! Um, es arī sveicu komisijas pirmo vicepriekšādātāju trīs trialoga sanāksmes ir eh, bijušas līdz šim. Esam panākuši būtisku progresu par galvenajiem politiskiem jautājumiem, un es īsi par to pastāstīšu. Pirmkārt, par pastāvīgo korpusu mums ir izdevies uh, saglabāt šo mērķi līdz 2027. gadam, uh, sasniegt 10 tūkstošus, um, un tas ir. Uh, Mēs arī saglabājam atsauci uz uh, aģentūras valdes uh, iespēju um, izveidot apmācības akadēmiju, bet mums jāraugās, kāds būs pārskata mehānisms, jo tas ir ļoti delikāts jautājums padomē un dalību valstīm. Esam vienojušies saglabāt visu atsauču uh, dzēšanu uz kontrolas centriem. Mums vēl nav šī precīzā punkta definīcija. Uh, un mums ir izdevies uh, stiprināt pamatiesību ierēģa lomu, piešķirot atbildīgiem ierēdnim pienācīgus līdzekļus, un arī um, vietnieku viņam esam paredzējuši, un es grozām notiku, nu, šo tekstu arī, lai uzsvērtu šīs lomas automāno dabu. Padomu pieņēma mūsu priekšlikumu ieviest jaunu lomu darbiniekiem, kas ir saistīts ar pamatiesību novērošanu. Viņi vērtēs pamatiesību ievērošanu visās aģentūras aktivitātēs. Mēs joprojām vedam sarunas ar padomu, lai nodrošinātu pienācīgu darbinieku atvēlēšanu šai jaunajai lomai. Mēs arī strādājam pie sūdzību mehānismu stiprināšanas saskaņā ar Eiropas parlamentu pozīciju, kas ir noteikti pašinstīvas iniciatīvas ziņojumā, ko Skā Kēlera un es izstrādājam šajā sasaukumā par antena um, birojiem. Esam um, paredzējuši iespēju izveidot šādus uh, birojus trešajās valstīs, ja tas ir nepieciešams aģentūrai. Esam uzstājuši, ka jāpieturas pie tagadējā regulas teksta par migrācijas uh, atbalstu komandām. Tas joprojām ir atvērts jautājums, tur neesam vēl saņēm, sasnieguši vienošanos. Un, uh, Attiecībā uz iespēju aģentūrai iesaistīties um, atgriešanas operācijās mēs uzstājam, ka nevajadzētu atļaut šādu iesaisti, jo tur ir pamatiesība riski. Par sekundāro pārvietošanos Eiropas parlamenta pozīcija ir ņemta vērā pilnībā. Ir tagad atsauce uz to, ka aģentūrai nevajadzētu uh, izmantot savus resursus, lai atbalstītu aktivitātes, kas ir saistītas ar pagaidu kontroli ieviešanu uz robežām. Uh, atsauce uz migrācijas fenomenu un uz migrācijas ceļiem un informācijas uh, izplatību. Ja šāda informācija ir um, pieejama dalībvalstīm, arī tas ir pieņemts. Ir daudz darba, kas vēl šeit jādara, jo īpaši par pārvaldību, bet esmu pārliecināta, ka varēšu nākamnedēļ panākt vienošanos līdz trialo, trialogos nākamdēļ. Cerams, līdz tam atgriezīsies mana balss. Lūdzu, neimētējiet eh, eh, Britu uh, premjeri. Jūs izklausāties kā Terēz Jūnija, saka Timermans kungs. Jā, nu, tiesko labi tas neizskatās. Labi, es atvainojos, ka es to pateicu. Paldies par šo ziņojumu, Roberta. Alde, ēnu referente ir Natālija Grīsbeka, vai uh, Natālija, tu gribi kaut ko teikt? Un Pīters, uh, jā, Pīter lūdzu. Es atvainojos. Liels paldies. Nav nekas traks. Jā, mums bija daudz konstruktīvu diskusiju ēnu referentu sanāksmēs par eh, šiem trim trilogiem. Ir ļoti konstruktīva sadarbība starp referentu un mūsu grupu. Mēs atbalstām pilnībā referentes pozīciju un eh, mums ir nedaudz žēl, ka. Uh, Tā pašā laikā mums eh, ir laba attīstība Frontex gadījumā, bet nekas eh, nenotiek patvēruma aģentūras kontekstā. Un mēs domājam, ka šie divi dokumenti ir jāskat kopā, bet diemžēl eh, nav politiskās gribas padomē apspriest Eiropas patvēruma aģentūru. Uh, Mm. Pēdējais teikums, kā jau es teicu, mēs pilnībā atbalstām um, referents pozīciju un mēs ceram, ka radīsim ļoti labu risinājumu sarunu noslēgumā. Lielas paldies! Paldies, Pīter, sociāldemokrātu uh, ēnu uh, referents viņš bija par šo jautājumu. Un Natālija no Aldes lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Sveicu šeit uh, komisijas vicepriekšsēdētāju kungu. Uh, Pāris vārdos savas grupas vārdā kā nu referenti. Paldies Robertai, kura pat bez balss eh, ļoti enerģiski strādā un eh, eh, strādā ļoti pamatīgi pie šī ziņojuma, un viņa to dara labā sadarbības garā un cenšas rast līdz nākamajai nedēļai politisku vienošanos, kas varētu uh, būtu pieņemams arī mūsu politiskās grupas vairākumam. Protams, mēs turpināsim eh, cieši sekot eh, visam, kas ir saistīts ar apmācību, un es domāju, ka esam uz pareizā ceļa, lai rastu labus formulējumus attiecībā uz administratīvo valdi, ja padomi, un tādējādi Frontex aģentūra varētu attīstīties tālāk, lai kļūtu par vienos pašu svarīgāko um, Eiropas Savienības aģentūru jāstrādā arī pie tās lomas un autonomijas, kā jau Roberta uzsvēra, un uh, šīs uh, spējas ir ļoti svarīgas aģentūrai. Un uh, es domāju, ka mēs tiešām labi varam strādāt ar referentu pie šiem aspektiem. Ir viens politisks punkts, kas ir ļoti būtisks, kas attiecas uz Frontex lomu, organizējot trešo valstu valstspiedrīgo um, nosūtīšanu atpakaļ uz trešajām valstīm. Uh, Par to jau tika runāts, eh, sākot strādāt pie Frontex jautājumā. Es nezinu, vai šeit eh, ir eh, būtiski to uzsvērt, jo mēs neesam pārāk daudz, bet es gribu atgādināt mūsu parlamenta un arī mūsu grupas skaidro pozīciju pirms diviem gadiem, kas uzsver, ka šai aģentūrai nav jāorganizē uh, atgriešana no vienas trešās valsts uz citu trešo valsti, un uh, mūsu grupa uzskata, ka vajadzētu uh, Uh, strādāt maksimāli pie Eiropas Savienības ārējo robežu jautājumiem. Uh, vēlreiz paldies uh, Robertai. Turpināsim strādāt, lai panāktu šo vienošanos, kas cerams arī īstenosies nākamnedēļ, kad būsim atrisinājuši vēl politiskās domstarpības, kas ir palikušas. Un cerams, ka būs tāds pamatīgs regulējums šajā jomā. Paldies, Natālija! Un tas arī viss, ja nemaldos. Liels paldies, Roberta, par šo ziņojumu. Paldies! Pirms mēs ķeramies pie Ungārijas punkta, mums ir vēl viens punkts. Te ir runa par statusu nolīgumiem. Nē, mēs par to nerunāsim. Labi, Tas ir atvieglojums droši vien vicepriekšsādātājiem, ka mēs tagad uzreiz varam ķerties klāt pie 21. darba kārtības punkta par Ungāriju. Sirsnīgi sveicu jūs, Timermans kungs, šeit mūsu komitejā. Komē, kolēģi, kā jūs zināt, parlaments 12. septembrī pieņēma rezolūciju par priekšlikumu, kas aicina padomi noteikt saskaņā ar 7. Uh, Eiropas līguma pantu uh, noteikti, ka ir būtisks risks, ka Ungārija ir pārkāpus Eiropas dibināšanas pamatvērtības. Šis darbkārtības punkts Lība komitejā ir iespēja um, apmainīties viedokļiem par uh, neseno uh, attīstību, izskatot uh, parlamenta priekšlikumu. Um, piedalās Frans Timermans un arī Kalins Stoika, kas ir politiskās un drošības komitejas pārstāvs uh, no Rumānijas prezidentūras. Un, protams, uh, arī mūsu referente Judīts Argentīnī un ēnu referenti ir klāt, kas strādā pie šī dokumenta. Ļaujiet man pateikties visiem godātiem viesiem par to, ka viņi ir ieradušies un uh, sākt eh, ar to, ka vispirms dotu vārdu Francam Timermansam, komisijas vicepriekšsādātājiem. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies priekšsādātāji un paldies eh, Libe komitejai par to, ka šo eh, punktu iekļāvāt šodien darba kārtībā. Pēdējo reizi, kad varēju informēt parlamentu par šo jautājumu, ir 13. janvārī plenārsēdē. Kā es toreiz jau skaidroju, Komisija piekrīt virknei uh, bāžu, kas ir paustas nesenajā uh, parlamenta priekšlikumā, jo īpaši, kas attiecas uz pamatiesībām, uh, Romu um, situāciju un tieslietu neatkarību tiesu neatkarību. Un tagad gribētu informēt jūs par neseno notikumu attīstību arī padomē kopš 13. janvāra. Diemžēl situācija nav uzlabojusies. Bažas, kas iepriekš tika paustas, nav ņemtas vērā un ir jauni iemesli bažām. Pirmkārt, Jūs zināt, ka februārī uh, Ungārijas valdība uzsāka kampaņu ar plakātiem un uh, reklāmām uh, avīzēs un žurnālos un uh, Premjeras eh, arī uzrakstīja vēstuli visiem eh, Ungārijas pilsoņiem, vēršoties pret Eiropas institūcijām, jo īpaši komisiju un tās eh, priekšstādātāju Žanklodu Junkuru. Šī kampaņa joprojām turpinās, neskatoties uz skarbo kritiku no vairākām pusēm. Komisija ir ļoti skaidri paudusi savu viedokli par šo kampaņu, tā uh, sagroza patiesību un uh, cenšas uh, vairāk migrācijas novirzīt uz Eiropu. Uh, Tas ir uzbrukums mūsu priekšsādātājiem, man un arī mūsu institūciju darbiniekiem. Un tāpēc mēs atspēkosim šos melus un melīgo retoriku, aizsargājot mūsu institūciju un visas Eiropas Savienības darbu, iekļaujot šeit arī Eiropas parlamenta darbu. Eiropas komisija Um, vēlas atspēkot šos apgalvojumus, jo nav nekādas konspirācijas, un Ungāru pilsoņi ir uh, pelnījuši, ka viņi uzzina faktus. Um, uh, katrā dalībvalstī uh, šie jautājumi ir būtiski. Man arī žēl, ka jāsaka, ka situācija neuzlabojas nemaz. Pilsoniskā sabiedrība uh, tiek apdaudēta. Uh, um, valsts iestādes aizvien vairāk uh, ierobežo šo organizāciju darbību. 24. janvārī komisija izlēma nosūtīt atzinumu um, Ungārijai tās sauktās Stop Soros uh, likumdošanas uh, kontekstā. Tas kriminalizē uh, Eh, dažādas aktivitātes, eh, par, kas attiecas uz patvērumu. Ungārijas eh, valdības iestādēm ir līdz 24. martam laiks, lai um, um pievērstos uh, komisijas paustajām bažām. Mēs vērsīsimies pēc tam tiesā. 13. februārī Eiropas cilvēktiesība tiesai bija jāsniedz uh, um, spriedums um, attiecībā uz diviem Irākas um, pilsoņiem, um, tad, tad viņam nācās uh, likt uh, sniegt pārtiku šiem cilvēkiem, kas bija iestrēguši tranzīta zonā. Tātad cilvēktiesību tiesai bija jāiejauc, lai cilvēki vispār uh, varētu um, paēst. Es domāju, ka tas ilustrē to, cik situācija ir nopietna un arī to, cik nevalstiskais organizācijas uh, loma ir svarīga, kas palīdzēja šiem uh, ieteikumu iesniedzējiem. Ja nebūtu bijusi šī nevalstiskā organizācija, kas notiktu ar šiem cilvēkiem? Uh, Kas attiec uz mēdīju situāciju Ungārijā, es jau atsaucos uz satraucošo uh, situāciju, ka uh, gandrīz 400 mēdīji ir apvienot vienā holdingā un valdes locekļi ir saistīti ar valdošo partiju. Situācija vēl pasliktina uh, situācija, ka uh, Nacionālā konkurences un mediju padome to kontrolē un uh, um, arī uh, tika prasīts veikt uh, analīzi uh, šīm mediju konglomerētām, un komisija turpinās situāciju novērot. Mēs jūs pilnībā informēsim par to, kas attiec uz Centrāla Eiropas Universitātes situāciju. Diemžēl šeit uh, nav uh, laba nekā ko ziņot. Kā jau es janvārī minēju, šī universitāte bija spiesta pārcelt savas ASV akreditētās programmas no Budapeštas Eh, un 2019. Eh, gada akademiskais gads sāksies Vīnē. Eh, piespiest universitāti pārvietot savas programmas ārpus dalībvalsts valdības pasākumu dēļ, tas ir bezprecedenta gadījums Eiropas Savienības vēsturē. Tas ir ļoti satraucoši, ka tam bija jānotiek, neskatoties uz spēkā esošo komisijas pārkāpumu procedūru, kas attiecas uz jauno uh, virsstundu uh, Uh, likumu, tā saukto vērgu likumu, ko decembrī pagājušajā gadā Ungārijas valdība pieņēma un kas izraisīja plašas demonstrācijas. Ungārijas iestādes sniedza uh, skaidrojums pēc komisijas pieprasījuma. Šobrīd komisija analizē šī likuma atbilstību uh, mūsu likumdošanai, arī darba tirgus, es atvainojos, darba laika direktīvai, un mēs turpināsim sekot šim jautājumam, kas attiec uz korupciju. Komisija arī vērtē valstu ieteikumu ieviešanu attiecībā uz uh, to, ka ir jāstiprina pretkorupcijas ietvers. Valsts ziņojums, ko komisija publicēja 24. februārī Eiropas ekonomikas koordinācijas pusgada ietvaros, rāda, ka nav bijis nekāds progress ieviešot 2018. gada valstu ieteikumus, eh, runājot par eh, korupcijas ietvaru stiprināšanu un pro, um, prokuratūras eh, pūliņu Um, stiprināšanu un valsts ziņojums arī uzsvērt, ka nesenā attīstība rādā bažas attiecībā uz tiesu neatkarību. Ziņojumā ir novērtējums attiecībā uz tiesu sistēmu Ungārijā un uh, norāda, ka uh, ir vājināta kontrolas sistēma tiesu sistēmā un uh, prokuratūras nepienācīga um, funkcionēšana rada bažas. Komisija izvērtē uh, jaunas administratīvu tiesu sistēmas izveidi Ungārijā, jo īpaši vai tiek nodrošināta tiesu neatkarība. Venēcijas komisija martā uh, publicēja savus atzinumus un atzīst, ka uh, ļoti liela vāra eh, ir koncentrēta dažu iesaistīto pušu rokā un nav pietiekama kontrolas sistēma, lai būtu pretspēks šīm eh, pilnvarām. Un komisija aicina Ungārijas valdību mainīt likumdošanu. Mēs eh, saprotam, ka Venēcijas komisijas atzinums uh, ir uh, ļoti būtisks, un komisija aicina Ungārijas uh, iestādes grozīt likumdošanu, lai ņemt vērā visus Venecijas komisijas ieteikums. Komisija cieši sekos jaunai likumdošanas attīstībai un noslēgs savu novērtējumu, ņemot vērā Venecijas komisijas atzinumu. Attiecībā uz turpmākajiem soļiem. 7. pānta procedūrā. Protams, tas ir padomes un prezidentūras ziņā. Um, lemt, kā organizēt savu darbu. Man ir žēl, ka līdz šim Eiropas parlamentam nav bijusi pienācīga iespēja prezentēt savu priekšlikumu padomē. Komisija ir ļoti skaidri pateikusi, ka, lai arī kādu pozīciju padomu ieņems, tā ir jāņem vērā parlamenta priekšlikums. Komisija piedāvāja padomē faktu pārskatu. Uh, Uh, attiecībā uz Ungāriju, īpaši um, pārkāpuma procedūras ietvaros te ir patvērums, patvērumu meklētāju atbalsts, uh, um, pilsoniskā sabiedrība, izglītība un Romu situācija. Uh, vairākas no šīm lietām jau tiek skatīts kopien tiesā. Turklāt uh, Ungārijas valdība jau ir atbildējusi uz uh, šo pie, priekšlikumu. Es domāju, ka padomē tagad ir visi elementi, kas ir nepieciešami, lai sāktu izvērtēt uh, šos paceltos jautājumus, un tāpēc es sagaidu, ka padome atgriezīsies pie šā jautājuma vispārējo lietu padomē aprīlī. Lielas paldies! You, paldies, pirmā vicepriekšsēdē kungs, paldies arī par parlamenta prerogatīvu atzīšanu šajā kontekstā un par mūsu pūliņu atzīšanu, ko mēs cenšamies panākt vispārīgo lietu padomē. Domāju, ka arī Vēl par to dzirdēsim vēlāk. Un tagad došu vārdu Stoikas kungam no Rumānijas prezidentūras puses. Sirsnīgi sveicu jūs, lūdzu, vārds jums. Liels paldies, priekšsēdētāji, godātie komitejas deputāti. Mēs visi esam viensprātis, un tas ir saprotams, ka demokrātiskuma tiesiskuma pamatiesība aizstāvēšana ir pamatu pamats mūsu savienībā. Uh, Vēlos atgādināt, ka pagājušā gada 18. septembrī padomi saņēma Eiropas parlamenta pamatoto priešlikumu par 7.1 pāntu, aicinot padomi mm, noteikt konkrētu risku attiecībā uz Ungārijas pārkāpumiem saistībā ar tām vērtībām, uz kurām Savienība ir balstīta. Kopš šī laika šis jautājums divreiz jau ir bijis padoms darba kārtībā, kurš 2008. gada un šogad februārī vispārējo lietu padomē Rumānijas prezidentūras laikā šis jautājums arī tika izskatīts. 2018. gada 12. novembrī vispārējo lietu padomē mēs no Ungārijas saņēmām tās rakstisko atbildi uz uh, parlamenta priekšlikumu, kā arī atbildi no komisijas attiecībā uz pārkāpumu procedūrām pret Ungāriju. 2018. gada 12 septembrī, un šogad februārī ministra apmainījās ar viedokļiem par turpmāko rīcību. Turpmāk viedokļu apmaiņa ir paredzēta nākamajā vispārējā lietu padomē 9. aprīlī, kā jau to pieminēja Cimermans kungs. Mēs turpināsim izskatīt parlamentā argumentēto priekšlikumu, un šobrīd eh, nevaru eh, sniegt nekādas galīgās atbildes, jo mums nav zināms šīs procedūras gala rezultāts, taču katrā gadījumā informēsim parlamentu par turpmāko attīstību. Šīm vajadzībām mūsu Eiropas lietu ministrs Džordžio Čambers ir piekritis saistībā ar vispār lietu padomi aprīlī informēt uh, Eiropas parlamenta parlamentāriešus par šo situāciju paralēli vispārējais lietu padom, padomēja aprīlī. Paldies, Stoika kungs. Manuprāt, jūs runājat par informācijas sniegšanu parlamentam, nevis par uzaicinājumu, ja es pareizi saprotu. Tas tā ir. Jūs klausāties tagad tūkojumu. Tātad jūs atsaucāties uz parlamentu un minējāt, ka mēs tiksim informēti. Tātad mums ir skaidrs prerogatīvas un mēs uh, gaidīsim uzaicinājumu. Un šis ir jautājums, uh, pie kura vēl strādās mūsu referents, taču es tiešām nedzirdēju to, ko gribēju sadzirdēt no jums attiecībā uz to, ko parlaments sagaida no vispārējās lietu padomas. Pirmais vicepriekšsēdē kungs to lepnā kārtā pieminēja. Taču par to vēl mūsu referents jums noteikti runās. Kolēģi, tagad došu vārdu referentam, tad koordinatoriem un tad ēnu referentiem. Tad visi būs iekļauts sarakstā. Sākšumā došu vārdu Judītais Argentīnī kundzei lūdzu. Paldies priekšētāji, vienmēr publiskā sanāksmē ir priecīgi dzirdēt, ka vēlāk saņemsim informāciju, kad uh, neviens jau līdz šim tā nav rīkojies. Uh, es vēlos pateikties komisāru Timermans kungam par ļoti visaptverošo pārskatu par to, kas noticis pēdējā pusgada laikā. Negribu to atkārtot, taču pusgadu pēc balsojuma Eiropas parlamentā par ziņojumu tātad 12. septembrī. Un tas, ko mēs pieprasījām šajā sanāksmē, mēs gribējām veikt tādu kā inventarizāciju, kas ir mainījies. To jūs izdarījāt, taču mēs jo īpaši uzaicinājām Rumānijas prezidentūru, lai tā pastāstītu mums eh, par savu laika grafiku. Un atkal vēlos atkārtot, ka neko no tā nedzirdēju un esmu pārsteigta un vēlos to tā pateikt. Mums eh, prezidentūra no Rumānijas puses ieradās Libre komitejā, kur divi ministri prezentēja savu prezidentūras darbu no tieslietām un iekšlietām, un es publiski aicināju saņemt informāciju. Mums bija arī publiskas debats ar ārlietu ministru un aicināju atbildēt uh, par šo turpmāko darbu kārtību, pēc tam vērsos pie viņus vēlreiz, vērsos arī pie vēstniecības, pieprasot sanāksmes uh, iespējas, kuras nesaņēmu, un tikai pēc uh, daudz uh, grūtībām mums apstiprināja pusstundu pirms pēdējās vispār lietu padoms manu Moraišu kungam. Turklāt sākumā bija pieļauts tikai Moraiša kungs, un es kā referente nebiju uzaicināta no Rumānijas prezidentūras puses, un es vēlos pateikties sekretariātam priekšsēdētājiem, ka beigās mums izdevās to grozīt. Un šajā pusstundā um, no mums bija sagaidīts saprast, uh, visaptverošu pārskatu par to, ko Rumānijas prezidentūra centā, centīsies panākt. Taču viss tika apgriezts otrādi. Rumānijas prezidentūra centās gūt no mums informāciju par to, kāda ir tiesiskuma situācija Ungārijā. Bet mēs esam sarakstījuši par to ziņojumu, un tagad jūsu uh, spēles laukuma pusē ir bumbiņa. ETP uzzināju, ka arī notiks vēl izmeklēšana, tikties ar trim ļoti viediem cilvēkiem, lai noskaidrotu, kas notiek Ungārē. Taču es domāju, ka mēs jau esam šo darbu pabeiguši, un nākamais solis ir tiešām izpētīt šo situāciju padomē. Priekšsēdētājs jau par to ir izteicies, taču parlaments ar Tajānī kunga vēstuli vairāk kārt jau tagad ir pieprasījis mums uh, prezentāciju par šo ziņojumu. Tas vēl līdz šim nav noticis. Šis jautājums vēl joprojām ir atvērts. Bet paralēli tam vēlreiz atkārtošu, parlaments nepieprasa piedalīties katrā padomas sanāksmē. Protams, ka tā nē. Kaut gan mums vienmēr ir atvērta sanāks, jūs vienmēr esat eh, laipni aicināti pie mums. Nē, mēs to nepieprasam bet mēs gribam sniegt savu palīdzību jūsu procesa sākumā, jo, lai gan jūs saņēmāt mūsu ziņojumu septembrī, Jūs vēl joprojām atrodaties savu procesa sākumā. Es saprotu, jo to mums teica arī padomu pēdējo reizi februārī, ka ir dažas dalībvalstis, kas uh, nevēlas uh, debatēt par šo jautājumu. Es to saprotu, taču tas ir jūsu pienākums iekļaut šo jautājumu darba kārtībā un paredzēt attiecīgu laika plānu. Bieži vien ir daudz grūtāk izņemt kādu jautājumu no plāna nekā to iekļaut. Tādēļ mans jautājums Rumānijas vēstniecībai saka runātāji, ir, kādēļ jūs nepiedāvājat konkrētu laika grafiku, kādēļ jūs mums nepaskaidrojat, kādas būs uzklausīšanās, kāda būs nākamie soļi. Pirmo reizi, kad uzdevu šo jautājumu, atbild bija tāda, ka vēl ir pāragri mūsu prezidentūras sākumā, mums ir ļoti strikts grafiks, taču tagad ir jau marta vidus, vairs nav prezidentūras sākums. Es jūs uzklausu un es neko par to neesmu dzirdējis. Un tikmēr šis jautājums par to, ka cilvēki netiek baroti, šie bēgļi, aizturētie. Tā nav pirmā reize. Tas jau ir astotais tiesas spriedums, un tie ir, tās ir tās lietas, par kurām mēs zinām. Un pagājušajā nedēļā Venēcijas komisija sniedz savu analīzi par jaunajām administratīvajām tiesām Ungārijā. Tiešām būtu ārkārtīgi noderīgi, ja jūs sāktu beidzot darīt savu darbu un strādāt šo darbu, ko es vairs nevaru izdarīt, jo mans darbs oficiāli beidzās 12. septembrī pagājušajā gadā. Un tam ir jāturpinās jūsu diskusijās. Tātad vēlreiz tieši atpakaļ pie jums, vēstnieku kungs. Kādi ir Rumānijas prezidentūras plāni un kādā veidā jūs norganizēsiet, sastruktūrizēsiet šīs debates? Es nesaprotu, kāda veida informāciju jūs varēsiet mums sniegt, ja nespējat jau tagad paskaidrot, uh, kādi ir plāni. Šis ir jūsu podijs, Eiropas parlamenta parlamentārieši, kuri šeit ir, lai pildītu savu demokrātisko pienākumu, par kuriem ir nobalsot un kur ir savas cerības nodevuši jūsu rokās, kas ir uzlikuši jums ļoti nopietnu pienākumu. Divas trešdaļas vairākuma Eiropas parlamentā. Lūdzu, viesniekums, pasakiet, ko jūs darīsiet. Liels paldies, Sargentīnī kundze! Dargie kolēģi, pirms gan uh, vicepriekšēdētāja kungs, gan prezidentūras pārstāvs Stoika kungs sniegs atbildes. Es došu vārdu vēl koordinatoriem un ēnu referentiem. Sākumā vārds uh, no sociāldemokrātiem Sipels kundzei lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es šodien runāšu vācu valodā. Pirms izteikšos konkrēti par Ungāriju, vēlos skaidri pateikt to, ka Ungārija ir lieliska zeme, kuru vienmēr ir vērts apmeklēt. Un pagājušajā gada laikā, dažāda apmeklējuma laikā, man bija iespēja tikties ar lieliskiem cilvēkiem. Man ir svarīgi to pateikt pašā sākumā. Taču tas, ar ko mēs gandrīz jau desmit gadi piedzīvojam Ungārijā, un kur es pati personīgi no tā vien piekūstu jau visu laiku par to runāt, un tas ir bīstami, jo šī eh, nogurums nozīmē to, ka mēs pierodam pie šādiem apstākļiem. Un mēs piedzīvojam līdzīgu attīstību jau citās valstīs. Mums ir tāda attīstība, kur ir runa par tiesu varas, mēdīju, neatkarību, par neatkarību pilsonisko sabiedrību. Uh, bezpajumtnieki, patvērumu meklētāji vai cilvēki, kas viņiem palīdz, tiek kriminalizēti. Mēs piedzīvojam vienkārši neaprakstāmas lietas. Un ko tad mēs pretī piedāvājam? Pirmkārt, gadiem ilgi nekas nenotiek, tad mums ir pārkāpuma procedūras. Un izskatās, ka tehniski lūkojoties komisijai nav citas rīcības iespējas, bet ko tad nozīmē šīs pārkāpuma procedūras? Vai arī kaut kādas tiesas spriedumi? Nu, šaubu gadījumā, jā, likumi tiek mainīti, tā ir taisnība, taču bieži vien kāda jau ir notikusi, piemēram, attiecībā uz tiesnešu pensionēšanās vecumu, ko mēs piedzīvojam daudz gadu garumā. Šīs pārkāpuma procedūras vienkārši ir ielāpi. Un tas, kas man no komisijas pietrūks, taču jo īpaši no padomas puses, ir skaidri. Uh, apgalvojumi, jo tas, ko Orbāns ar savu partiju šeit eh, dara, ir ļoti skaidri redzams, nevis kā citi politiķi, piemēram, arī, diemžēl, Vācijā, ka tā ir normāla pilsoniska konservatīva rīcība. Nē, tā ir antidemokrātiska rīcība no sākuma līdz beigām. Varas sagrābšana par jebkādu cenu, pretojoties pret uh, ikvienu, neatkarīgi no tā, kas tas ir, lai varētu parādīt sevi kā spēcīgu personību. Un tā kā es gadiem ilgi kritizēju padomu, jo padomu vienkārši gadiem ilgi noraugās un neko reāli nedara, nekritizē, un es tā skaidri gribu pateikt, ja jau mēs pirms astoņiem, deviņiem gadiem, iespējams pat pirms septiņiem gadiem būtu skaidrāk runājuši, tad mums būtu daudz citādāka iespēja bijusi šo attīstību vēl novirzīt citā virzienā. Klusēšana nav politiska opcija, tāpat kā vienkārši noskatīšanās. Un šodienas datums, protams, to neviens nevarēja paredzēt, ka būs šādas sakarības, taču es vēlos to izmantot, lai kritizētu to, cik smieklīga ir dažu politisko partiju rīcība. Gan drīz desmit gadus mēs diskutējam par Ungāriju, un no dažām politiskajām partijām šajā namā un, gr un grupā mēs neko neesam dzirdējuši. Un tikko kā bija šī plakātu kampaņa, kur sagadīšanās pēc ir komisijas priekšsēdētājs plakātos. Un tagad par to pēkšņi ir jārunā citādākā veidā par Orbānu un viņa dalību politiskajā grupā. Nu, manuprāt, situācija ir vienkārši kaunpilna. Man godīgi jāsaka, man tiešām ir pilnīgi vienalga, vai Orbāns un viņa partijas locekļi piedalās kaut kādā partijā. Es jau tagad nevēlos apgalvot, ka visi partijas locekļi atbalsta pilnīgi viss, kas notiek Ungārijā. Nē, es beidzot gribu redzēt skaidru līnoju no padomis un komisijas un no visiem šī parlamenta politisko grupu vadītājiem, īpaši no tiem, kuri cenšas iegūt citas funkcijas. Viņiem ir skaidri jāatzīst, uh, atbalsts demokrātijai, tiesiskumam, jāpauž skaidra nostāja par to, kam ir jāmainās Ungārijā un citās valstīs. Vienkārši klusējot un ne, rīkojoties, mēs nedrīkstam turpināt. Un, godīgi sakot, es nesaprotu, kā lai es saviem pilsoņiem varu paskaidrot šāda veida rīcību. Lielas paldies, Birgit! Tagad vārds Aldis grupai Natālijas Grīsberg lūdzu. Uh... Paldies, priekšsādātāji. Es pilnībā piekrītu tikko minētajiem argumentiem, ko izteica gan referents, gan arī mana kolēģe Birgita Sipele. Lūija Mišels ir ēnu referents mūsu grupā. Un viņš vēlas to visu papildināt tikai ar vienu punktu, kas ir cieši saistīts ar iepriekš minēto. Uh, Pēc eh, šiem, visiem šiem notikumiem un ņemot vērā situāciju, kādā atrodas Eiropas Savienība, būtu pienācis laiks, lai padome beidzot pieņemtu savu nostāju, lai tā sāktu strādāt pie šī dosie un aizstāvētu Eiropas vērtības. Tas bija īsi, bet tas papildina jau iepriekš teikto. Un, protams, ka šo darbu veic ne tikai mūsu komitejas deputāti, bet arī pārējie eiropieši, kuri, protams, vēlas, lai Eiropa būtu vienota. Thank you, Natalie. And, uh... Paldies, uh, Natālija. Tagad uh, goja grupas vārdā Marija Kristīna Veržijā. Marija Kristīna ir arī ēnu referente par šo dosie lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Timērmena kungām. Man ir tas gods sekot līdzi šim dosie jau kopš 2010. gada. Es mēnu referenti savā grupā jau kopš tā laika. Uzskatu, ka šīs debates ir mazliet sirreālas. Un es gribētu šeit atsaukties uz Birgitas Sipels teikto. Uzskatu, ka katru reizi mums vajadzētu atcerēties, ka tas, ko mēs šeit darām, saistās ar demokrātiju un cilvēktiesībām. Un te nav runa tikai par Ungārijas tautu, te nav runa arī par to, ka mēs vērstos pret Ungāriem. Te ir runa par valdību, kas ievieš tiesiskas un demokrātiskas valsts noteikumus, kurai ir jāvē, jāievēro arī cilvēktiesības. Mums ir jāatcerās arī par mm, virsrakstiem avīzēs. Atcerēsimies, ka pirmā rezolūcija Eiropas parlamentā par Ungāriju runāja tieši par mēdījiem, un eh, šī rezolūcija tika pieņemta 2011. gada martā. Jūs runājāt arī par tiesnešu neatkarību un lielā mērā par to arī runāja rezolūcija par konstitucionālām reformām, ko mēs pieņēmām 2011. gada jūlijā. Jūs runājāt šeit par ko Venecijas komisiju, par tiesas spriedumiem, arī par to mēs esam runājuši, un tieši balstoties uz šo pamatu mēs nobalsojām par 2013. gada jūlijas ziņojumu. Šo ziņojumu gatavoja Tavares. Tas nozīmē, ka Pašlaik jau ir 2019. gads, tūlīt būs Eiropas vēlēšanas, un es vēlos norādīt, ka, ja pieņemtie pasākumi būtu veikti, ja tas tiktu darīts jau kopš 2011. gada, visticamāk mēs pašlaik neatrastos šādā situācijā Ungārijā un arī citās Eiropas valstīs nē, kura tiesiskums, demokrātija un cilvēktiesības arvien vairāk tiek iedragātas. Un tagad es skatos, ka Tautas partija beidzot ir uzlikusi nelielu sankciju, tādu kā tiesību apturēšanu Orbanam, un tagad arī uh, sekos jauna izmeklēšana, lai saprastu, kāda tad ir situācija Ungārijā. Tad es sev jautāju, par ko tad viņš šeit ir gājis? Es uzskatu, ka mums pirmā kārtām vajadzētu domāt par vēlētājiem Eiropā. Man tiesiskums un demokrātija Eiropā ir pamatlieta. Tas galu galā ir pats pamats tam, ko mēs liekam Eiropas būvei. Timermana kungs, ja jūs esat patiešām komisijas vicepriekšēdētājs un uh, neesat tikai sociāldemokrātu kandidāts nākamajās vēlēšanās, tad lūdzu paskaidrojiet, kāda ir aktuālā situācija un kas tieši ir paveikts, ko komisija ir darījusi. Jums nevajadzētu šeit izlikties, ja tiešām kaut kas būtu darīts. Uzskatu, ka vārdu ir gana, ir jāķeras pie darbiem. Desmit gadu laikā mēs neesam pavirzījušies uz priekšu neko daudz, un demokrātija un tiesiskums arvien vairāk uh, sarūk Eiropā, un komisija diemžēl netiek galā ar to, kas notiek. Well, I mean... Vicepriekšādātājs noteikti atbildēs, vai jūs gribat atbildēt tūlīt vēlāk? Labi. Vēl grib izteikties Galas kundze un Nīdermieler kungs, vai ir vēl kāds, kas grib runāt? Nē. Lūdzu, lūdzu tad galas kundze. Paldies, priekšādātāji. Es vēlējos norādīt, ka koordinātore Mecolas kundze man deva iespēju izteikties savā vietā. Man, protams, nav šeit nekāda problēma, bet varbūt koordinātoriem vajadzēja izteikties ātrāk. Uzskatu, ka Timerman kungs eh, ir mazliet eh, kļūdījies eh, savā uzrunā. Šeit nav runa par to, ka mums vajadzētu debatēt par Ungāriju un ka šīs debates notiktu par vēlu. Mums vajadzēja informēt par situāciju, kāda ir redusies padomē. Es uzskatu, ka komisārs Timermans nav pildījis viņam uzticēto pienākumu. Saskaņā ar septīto pāntu ir paredzēta tiesiska procedūra, un to vajadzēja veikt jau ilgu laiku. Šeit nav runa tikai par parlamentu. Mēs šeit runājam par politisku spēli vai eh, politisku instrumentu, ko šeit izmantos Argentīnī un arī citi kreisie elementi. Šeit nav runa par to, ka mums vajadzētu diskutēt par situāciju Ungārijā. Timermans runāja par grozījumiem darba likumā, bet Timermana kungam arī vajadzētu zināt, ka Tas, ko viņš minēja par darba likuma grozīšanu, ir tas, ko kreisie izmanto savā kampaņā. Tātad tā ir opozīcijas kampaņa. Uzskatu, ka Timermana kungam nevajadzētu atkāpties no savām funkcijām, viņam nevajadzētu kļūt par politiskas kampaņas instrumentu. Tāpat arī tika runāts par tiesiskuma situāciju Ungārijā, tika runāts arī par smagajām problēmām, kādas šeit var konstatēt, bet te ir runa par NVO apgalvojumiem, un ļoti daudzos gadījumos šiem apgalvojumiem nav nekāda pamata. Tiek runāts par smagiem pārkāpumiem attiecībā uz tiesiskumu, bet Īsnībā šeit ir runa tikai par konkrētiem studentiem un par diplomu iegūšanu. Sargentīnī kundze minēja, ka viņas darbs beidzās pagājušā gada septembrī. Es tam piekrītu. Ja tagad darbi ir jāveic padomē, tad padomē arī vajadzētu ķerties klāt šiem darbiem un padomē vajadzētu nodrošināt šo iekšējo līdzsvaru starp institūcijām. Pašlaik šķiet, kāds vēlas gūt politisko labumu no šīs situācijas. Es gribētu vērsties pie Lība komitejas priekšēdētāja Morais kunga. Koordinātori nav pieņēmuši lēmumu iekļaut šīs dienas darba kārtībā atkārtotas debatas par Ungāriju. Atkārtošu to vēlreiz. Galu galā mums ir jāstrādā saskaņotā veidā. Darba kārtības punkts ir saistīts ar 7. panta pirmo punktu, un neviens nav respektējis to, kas ir rakstīts darba kārtībā. Uzskatu, ka tas ir nepieņemami, ka jau neskuro reizi kreisie, tā skaitā Sargentīnī, mēģina izmantot Lībe komitejas sanāksmes, lai virzītu uz priekšu savu politisko kampaņu. Vēlreiz atkārtošu, šodien um, diskutētais neatbilst koordinātoru lēmumiem. Okay, clear, vice... Vēlējos tikai norādīt, ka vicepriekšādātājs ir ieradies pēc mūsu aicinājuma. Septītais pants, septītā panta procedūra tika uzsākta jau iepriekš. Vēlos arī atgādināt, ka Sargentīnī kundze uh, nekandida Eiropas vēlēšanās, tā ir tāda papildi informācija, bet man šķita, ka tas ir jāpiemina. Pēdējais runātājs Nīdermillers. Paldies, priekšādātāji! Timerman kungs norādīja, ka pēdējā laikā situācija diezko nav uzlabojusies. Īsnībā situācija pat daudzos gadījumos ir pasliktinājusies. Un zināmā mērā to arī varētu teikt. Katru reizi valdība ierobežo demokrātiju un dara to ar vien agresīvākā veidā. Pietiek tikai paskatīties, kas notiek uh, Ungārijas parlamentā. Tur pat nediskutē, nedebatē par nevienu opozīcijas iesniegtu priekšlikumu. Bez tām parlamenta priekšādātājs mēģina uzlikt sankcijas konkrētiem opozīcijas deputātiem. Ir svarīgi, lai Eiropas Savienība, Eiropas komisija iestātos par izglītības brīvību, lai tā domātu par to, kas notiek ar universitāti un Eiropas centru, bet vēlos atgādināt, ka šeit nav runa tikai par vienu institūciju uh, kas eh, tiktu apdraudēta. Ungāru akadēmija un arī daudzas citas institūcijas izjūt lielu apdraudējumu. Tāpat eh, viss pētniecības tīkls ir pakļauts eh, šantāžai un uh, izspiešanai. Pētniekiem galu galā ir jāveic savs darbs neatkarīgi, un pašlaik viss šis uh, zinātnieku un akadēmiķu tīkls nefunkcionē atbilstoši. Tas, protams, rada ārkārtīgi lielu apdraudējumu uh, vispār šīs uh, institūcijas eksistencei. Kas tad vakar notika Eiropas uh, Tautas partijā? Tautas partijas līderi apgalvoja, ka Fidesz partijas vērtības neatbilst tautas partijas vērtībām, kas ir Eh, kristieša un konservatīvo vērtības, bet atcerēsimies, ka Fīdešs nav vienkārši partija, tā ir Ungārijas valdības partija. Bez tam, tad, kad tautas partija saka, ka šī Fīdeša politika neatbilst eh, kristiešu un konservatīvo vērtībām, tad mm, to pašu var attiecināt arī uz Ungārijas valdību, tāpēc, ka Fīdeša ir Ungārijas valdība. Taču tā nav vislielākā problēma. Tas arī nav nekāds apkaunājums, ka šajās afišās parādās Junkers, Timermans vai Sargentīnī. Problēma ir tāda, ka tas viss tiek finansēts ar pilsoņu naudu. Mani patiešām interesē, kas notiks ar šo 13 um, eh, locekļu komiteju, ko ir nozīmējusi Tautas partija. Ko šī komisija darīs Ungārijā? Uh, Tāpat arī gribu zināt, kā šīs komitejas pieņemtie eh, pasākumi atbildīs Eiropas komisijas eh, noteiktajiem pasākumiem. Tagad eh, pievērsīsimies padomas darbībai. Šeit gribu norādīt uz diviem tādiem svarīgiem notikumiem pēdējo gadu laikā, un proti tie ir, ar, tie runa par ekonomisko krīzi un uh, bēgļu krīze, un otrais ir eh, tiesiskuma iedragāšana. Bēgļu gadījumā padome nav bijusi spējīga pieņemt nevienu lēmumu, un īsnībā nevienā gadījumā padomē nav izdevies nonākt pie vienprātības. Tas nozīmē, ka padome nav paveikusi pilnīgi neko. Ja kaut kas eh, ietekmē Eiropas Savienības reputāciju, tad tā ir tieši padomas bezdarbība. Nerunāsim šeit par Ungārijas prezidentūru. Ko ir izdarījusi Austrijas prezidentūra? Tā nav darījusi pilnīgi neko šajā jomā. Tātad te nav runa par to, ka mēs runātu par kaut kādu izolētu notikumu. Padomē absolūti trūks politiskās drosmes. Tā nav novatoriska savos lēmumos, un tas, protams, iedragā Eiropas Savienības reputāciju un uh, iedragās to vēl vairāk tuvākajā nākotnē. Yeah, pointed... Domāju, ka tad, kad tiek runāts par darbību vai bezdarbību, mums uh, vajadzētu paskatīties uz padomi. Tāda ir bijusi mūsu pēdējo nedēļu pieredze, tad, kad mēs centāmies prezentēt parlamenta viedokli. Nevēlos šeit izdarīt nekādus spiedienus prezidentūru, vienkārši vēlējos uz to norādīt. Paldies par uh, visu komentāriem. Tagad došu vārdu vicepriekšādātājiem atbildēji un tāpat arī beigās vēl došu iespēju izteikties referentam lūdzu, vicepriekšādātā kungs. Paldies, priekšādātāji! Ja vien es kaut ko nepārpratu Lībe ielūgumā, man šķita, ka mani aicināja uz Lībi, lai es izskaidrotu pašreizējo situāciju, un es vēlējos sniegt manā rīcībā sniegto informāciju par to, kas ir mainījies kopš pēdējā, mm, pēdējās reizes, kad mani aicināja parlamentā paust uh, uh, savu nostāju, un tieši to es arī esmu izdarījis. Otrām kārtām, uzklausīju Galas kundzi, un es uh, gribētu zināt, vai viņa patiešām izteicās tautas partijas grupas vārdā visas tautas partijas vārdā. Man patiešām tas interesē, un es to noteikti paturēšu prātā, tad, kad mēs diskutēsim par tiesiskuma jautājumiem. Dažas no lietām, ko minēja Galas kundze, es nevarēju salikt kopā ar citu citu tautas partijas deputātu izteikumiem. Viņa teica, ka viņa runā savas grupas vārdā. Ja viņa to darīja, tad es patiešām ļoti uzmanīgi izskatīšu viņas teikto, un es ceru, ka mums būs iespēja vēlreiz apspriesties par šiem jautājumiem tuvākajos mēnešos. Tagad atsaukšos uz to, kas ir noticis. Pirms sākās Junkera komisijas mandāts. Jā, mēs esam pārņemti ar šiem jautājumiem jau gandrīz desmit gadus, bet man ir sarežģīti uzņemties atbildību par to, kas tika vai netika izdarīts pirms es sāku strādāt. Un attiecībā uz šo periodu pirms tam, kad es biju atbildīgs par tiesiskumu, es patiešām ļoti apzinīgi mēģināju sekot līdzi tam, kas uh, komisijas prāt bija pārkāpumi Ungārijas pienākumos attiecībā uz līgumu. Mēs mēģinājām visam tam sekot līdzi ar komisijas rīcībā esošiem instrumentiem un patiešām eh, pārkāpuma procedūra ierosināšana aizņem ļoti daudz laika, bet eh, šīs pārkāpuma procedūras ir ļoti spēcīgi instrumenti, jo tās mums dod iespēju uzsākt dialogu ar attiecīgo dalībvalsti. valsti. Ja dialogs nedod mums vajadzīgos rezultātus, mēs to visu atstājam Eiropas Savienības tiesas ziņā, lai tā spriestu, vai Eiropas Savienības tiesības ir pārkāptas vai nē. Es uzskatu, ka attiecībā uz Ungāriju līdz šim šis instruments ir bijis ļoti spēcīgs. Tas ir ļāvis mums koriģēt vairākas lietas, kur, mūsuprāt, Ungārijā neievēroja savus Eiropas pienākumus. Vēlējos izteikt arī piezīmi par vispārējo notikumu attīstību. Šeit ir jāpiemina arī tādas nepatīkamas patiesības. Mēs jūtām ļoti spēcīgu atbalstu Ungārijas sabiedrībā attiecībā uz Ungārijas valdības veiktajiem pasākumiem. Ungārijas valdība dažkārt ir spējusi arī sasaistīt Ungārus Um, ar, ar bailēm, jo galvenokārt ir runa par bailēm no bēgļiem un migrantiem. Bet es pat tiešām nu nekādi nespēju saprast, ka šādi tiek aizstāvēta kristietība un kristiešu vērtības, un arī Eiropa. Bet vienlaicīgi tiek atteikts dzēriens un ēdiens cilvēkiem, ko jūs esat aizturējuši. Kādā veidā jūs varat salikt šīs divas lietas kopā un teikt, ka tās ir savietojamas? Es apsveicu visus, kas iestājas par kristiešu vērtībām, bet tad varbūt mums vajadzētu tā pamatīgāk apspriesties par to, kas tad īsti ir kristiešu vērtības. Paldies! You, first, Paldies pirmajam vicepriekšādātājam. Un tagad es gribētu dot vārdu Stoikas kungam, varbūt viņam ir kas sakāms. Paldies priekšādātāji! Vispirms es vēlētos atgādināt, ka Rumānijas prezidentūra noturēja tikšanos pirms 19. februāra vispārējo lietu padomes, lai apmainītos ar informāciju par um, pašreizējo situāciju ar uh, parlamenta pārstāvjiem. Ja runa par laika grafiku, tad uh, prezidentūra patiešām nosaka darba kārtību, bet tas tiek darīts cieši konsultējoties ar visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, un tieši tāpēc šajā konsultēšanās procesā notika tā, ka mums nebija paredzētas diskusijas par šo tik svarīgo tēmatu Marta vispārējo lietu padomē, bet uh, vēlos vēlreiz apstiprināt, ka ir uh, paredzēta tālāka viedokļa apmaiņa, un tā notiks nākamajā vispārējo lietu padomē 9. aprīlī. Vēlētos jums pastāstīt arī par dažiem tehniskiem aspektiem attiecībā uz parlamentu iesaisti šajā procesā. Jūs noteikti atcerēsieties, ka 7. pāntā pirmais punkts piešķir parlamentam divas galvenās prerogatīvas, bet viena no šīm prerogatīvām neļauj parlamentam piedalīties padomas apspriedēs. To nevar darīt nedz vienkārši piedaloties šajā sanāksmē, nedz arī sniedzot uh, savu viedokli par konkrētu priekšlikumu. Nu, ja ir runa par padomas apspriedēm, tāda uh, to kārtība tiek noteikta padomas reglamentā, un šeit man ir piezīme par 5. pānta otro punktu, kur ir minēts, ka Komisija, piemēram, tiek aicināta piedalīties padomas sanāksmēs. Tas pats attiecas arī uz Eiropas centrālo banku gadījumos, kad tā pilda savu, savas iniciatīvas tiesības, bet eh, šādi noteikumi neatiecas uz Eiropas parlamentu. Tāpat kā citos gadījumos, eh, arī agrāk parlaments ir sniedzis savus priekšlikumus, bet nekāda parlaments nav ticis aicināts piedalīties oficiālās padomas apspriedēs. Tas, protams, nav liedzis parlamentam un padomēji rezultatīvi sadarboties. Es tāpat arī vēlētos norādīt, ka institucionālā kārtība, jo īpaši parlamenta loma arī ir m, pakļautas tam, ka parlaments var sniegt argumentētus atzinumus un nodrošināt sadarbību ar padomi. Un, protams, ka prezidentūra mēģina proaktīvi veicināt šādu sadarbību. Tomēr, diemžēl, tieša dalība sanāksmēs nav iespējama. Tātad parlamenta pārstāvji nevar būt klāt oficiālās padomas sanāksmēs. Es patiešām uh, nevēlējos, ka jūs kaut ko tādu teiksiet. Stoikas kungs, kāpēc jūs publiski uz to norādījāt? Uh, Jums eh, noteikti vajadzētu zināt, ka mēs esam detalizēti par to apspriedušies, bet ja jūs vēlaties, lai mēs par to atklāt spriestu komitejā, tad man ir prieks, ka tas tiek darīts vicepriekšēdētāja klātbūtnē. Mēs jautājām par parlamenta prerogatīvām, un mēs saņēmām divas vēstules no prezidentūras. Vai jūs patiešām sakāt, ka tas viss ir noteikts padomas reglamentā, bet pēc tam ir tālāki noteikumi, kur ir minēts, ka jebkuru citu institūciju var uzaicināt? ECB, eh, tad var piedalīties arī ECOFIN un aģentūras var piedalīties padomas sanāksmēs. Sargentīnī kundzei un man nevajadzētu būt kaut kur rezerves telpās. 9. aprīlī, kad eh, jums būs šī sanāksme, mūs vajadzētu vismaz vienu reizi uzaicināt uz šo vispārējo lietu padomi. Tas mums ļautu turpināt šo darbu un pavirzīties tajā uz priekšu, jo daudziem šķiet, ka šis darbs nevirzās, nevirzās uz priekšu. Mēs mēģinām darīt savu darbu, un mēģinām to darīt partnerībā, tā lai viss iet uz priekšu. Es, protams, varētu iet tālāk un visus garlaikot, nu, varbūt Sargentīnī kundze to varēs izdarīt, bet eh, es patiešām gribētu jūs aicināt izpētīt šīs vēstules, ko mēs nosūtījām, un ir patiešām neciešami, ka mēs atrodamies šādā pozīcijā. Mēs esam Eiropas parlaments, mums ir oficiāla loma šajā procesā. Es esmu pārsteigts, ka jūs to publiski pateicāt. Varbūt vicepriekšēdētām šeit ir viedoklis. Divas lietas. Pirmkārt, tāds vispārīgs komentārs. Proti, tad, kad mēs uh, uh pārkāpjam līgumu 7. un 50. pāntu, uh, Tad, kad mēs runājām par šo līgumu un diskutējām, tad eh, neviens neticēja, ka mēs tos vispār izmantosim, jo tas bija tik tālu fantāzijas pasaulē, ka, um, ka vispār kāda dalībvalsts varētu izdomāt atstāt Eiropas Savienību vai pārkāpt uh, šos noteikumus. Tad, kad šie panti tika rakstīti, netika līdz galam pārdomāts, kādas varētu būt visas iespējamās sekas, piemērojot šos pantus. Uh, Ja tas tā ir attiecībā uz septīto pāntu, tad es nedomāju, ka vismaz saskaņā ar man, eh, manām domām eh, neliekas, ka var izmantot eh, reglamentu, lai aizkavētu kādu no institūcijām pilnībā pildīt tās lomu, ja tas ir paredzēts septītajā pāntā. Tas tā vispārīgi. Bet konkrētāk, tāpēc, ka uh, ir juridiskais padoms, padoma tiek sniegt padomē, ka parlamentam nevajadzētu ļaut to darīt, tad viņi raugās uz komisiju un saka, nu tad komisijai vajadzētu sniegt informāciju un tā tālāk. Es to nepieņemšu, es neļaušu sevi nostādīt tādā pozīcijā, ka komisijai būtu jā uh, ved sarunas parlamentu vietā. Tas nebūtu respektabli pret parlamentu. Parlamentam ir sava loma spēlējama, parlaments pieņēma savu suverēno lēmumu par 7. pāntu. Uh, Um, uh, komisija uzskata, ka uh, parlamentam būtu tad jāļauj izskaidrot, kāda ir tā pozīcija, uzsvērt, kāpēc tā tāda ir, kādi ir tie punkti, jo tagad uh, padomē kaut kad būs jāpieņem lēmums par to, kā mēs to visu turpinām, un es negri, nepieņemšu to, ka komisija te tiek iesaistīta, jo nav skaidrības starp padomi un parlamentu par to, kā parlaments tiks pārstāvēts padomē. Tad tas bija tāds vispārīgs komentārs un konkrēts komentārs par komisijas lomu. Mēs neesam starpnieks, mēs neesam institūcija, kas ir runas vīrs parlamenta vārdā, mēs nerunāsim parlamenta vārdā un mēs neļausim sevi nolikt šādā pozīcijā, lai arī kurš to mēģinātu darīt. Jā, jūs minējāt, ka tas ir e, juridisks e, atzinums no padomas. Nē, tas ir e, mutisks, tas nebija juridiskais atzinums no padomas. Man ir taisnība, tātad tas nebija juridiskais atzinums no padomas. Un Sargentīnī kundze iepriekš teica, ka ne jau, ka mēs gribam ik pa divām minūtēm uzrasties, vienreiz jau pietiktu. Uh, bet mēs nepieļausim, ka pret eh, mums īsturs eh, tā, ka mēs saņemam informāciju kaut kādās um, slēptās telpās. Tā ir mūsu prerogatīva. Nākamreiz, kad ieradīsieties, lūdzu apzinieties, ka mēs zinām, kāda ir diskusija, un lūdzu nāciet klajā ar labākiem argumentiem, jo ar to, ko jūs teicāt, nepietiek. Sargentīnī kundze, lūdzu. Un paldies jums, vicepriekšsēdētāji kungs. Uh, Jā, es augstu novērtēju un paldies priekšsēdētāju un vicepriekšsēdētāju kungs, ka jūs piedalāties šajā cīņā. Es biju gatava uh, par to stāstīt, ka nav uh, um, juridiskā atzinuma no padomas, bija mutisks uh, viedoklis un uh, caur uh, um, pilsoņu pieteikumiem saņemt informāciju, mēs uzzinājām, ka tas nepastāv. Es jau paskaidrojumā skaidroju, kāda bija mana darba metode, lai nodrošinātu, ka neviens to nevarētu apšaubīt. Tāpēc, ka mums ir uh, kopīgi jāizlēmja, uh, kāda tad būs šī rutīna. Un daļa no tā uh, būtu jābūt arī, ka mums šeit ir uh, um, iniciatīvas tiesības. Šī ir 7. panta procedūra. Te nav vienkārši uh, tāda iegrib, ka mēs prasām būt klāt katrā sanāksmē. Mums ir iniciatīvas tiesības, kas ir noteikti 7. pantā un nav nekādas hierarhijas līgumā attiecībā uz to, kura no trim institūcijām uzsāk šo uh, procedūru. Komisija uzsāka vienu attiecībā pret Poliju. Jūs varējāt uzsākt, bet jūs to neizdarījāt. Mēs gribējām to izdarīt, bet jūs uh, to izdarījāt. Mēs uzsākāt to attiecībā uz Ungāriju. Jūs arī to būtu uh, varējuši izdarīt, un jums tas būtu izdevies uh, ātrāk. Nav nekādas hierarhijas uh, līgumā, kas uh, nor, nosaka, kā to vajadzētu sākt. Man šķiet, ka padoma patiesībā šeit redz kaut kādu hierarhiju, kas nav ne uz ko balstīta, un tāpēc tas uh, tiešām nav pieņemami, ka padome um, ne tikai prasa, lai komisija šeit eh, nāktu, bet lai sniegtu pārskatu par pārkāpumu procedūrām, kur parlaments savā ziņojumā uh, argumentē, ka mēs skatām daudz plašāko perspektīvu, ne tikai pārkāpumu procedūras. Tas ir tas, uh, tā ietekme uz sabiedrību. Uh, Eh, kopš 2010. gada ir bijuši dažādi aspekti, kuras ir īstenojusi Ungārijas valdība, un kā tad tas ietekmē sabiedrību. Jūs runājat par auglīgu sadarbību un proaktīvi um, tādu um, sadarbošanos. Eh, man ir atšķirīgs viedoklis par šiem punktiem. Uh, Un um, es esmu vēršusies pie četriem ministriem. Tas ir proaktīvi. Jūs nesat rīkojušies proaktīvi un nesat sadarbojušies. Jūs uh, atteicāties tikties ar mani. Uh, Un atkal, mēs tiešām augstu novērtētu, ja 9. aprīlī mēs būtu ielūgt, lai paskaidrot, ko mēs esam izdarījuši, tas droši vien nebūs iespējams. Bet vēl viena lieta, mēs tagad jums esam devuši piecas iespējas publiski ieskicēt mums, kāds ir jūsu laika grafiks, kā jūs plānojat risināt šos dažādos jautājumus 7. ponta ietvaros. Jūs atsakāties to darīt, es to pieņemu kā. Ka Uh, zīmi, ka jūs nesadarbojaties. Paldies! Okay. Uh, uh, Paldies! Es saprotu, ka mēs tagad nebūsim jūsu mīļākie viesi, bet es domāju, ka mēs uh, savu pateicām, mēs atkal um, konsultēsimies ar priekšsēdētāju, un uh, tagad sasaukuma beigās mēs redzam, ka ir situācija, ka mūsu prerogatīvas netiek ņemtas vērdā. Paldies uh, uh pirmiem vicepriekšsēdētājiem arī par to, ka viņš atklāt šeit komitejā precizēja mūsu pozīciju. Paldies, kolēģi, vai vēl kāds grib kaut ko teikt? Nē. Tad eh, vai es vispirms varētu vēlreiz pateikties eh, pirmajam vicepriekšsādātājiem? Viņš tika ielūgts. Paldies prezidentūrai. Es saprotu, ka tas bija nedaudz vairāk nekā jūs sagaidījāt. Paldies deputātiem par šo informāciju. Es to ļoti augstu novērtēju. Sēders laika. Paldies!